Bien, mes chers collègues. Nu tā, darbie kolēģi, es uh, gribētu jūs lūgt ieņemt savas vietas. Mēs atsākam mūsu komitejas darbu. Dodu vārdu mūsu kolēģei, Nešpijālī. Tas ir uh, ziņojums par globalizācijas fonda piemērošanu. par Nīderlandes uh, uh, gadījumu. Paldies, priekšsādātāji, dargie kolēģi! 12. jūlijā 2016. gadā Nīderlanda iesniedza pieteikumu, lai saņemtu finanšu ieguldījumu no globalizācijas pielāgošanas fonda. Šis pieteikums attiecas uz darbinieku atlaišanu. Uh, Eh, mazumtirzniecībā Nīderlandē, izņemot eh, automašīnas un eh, motociklus. Tur ir runa par konkrētiem reģioniem Nīderlandē. Pieteikuma izvērtēšana notika saskaņā ar globalizācijas pielāgošanas fonda regulu un uh, kritēriji ir izpildīti. Tāds ir secinājums. Šeit svarīgākie elementi. To uzņēmumu skaits, kas ir skārti, ir seši. Atlaisto cilvēku skaits 1096. Eh, 800 saņēmēju, tie visi ir Eiropas pilsoņi, galvenokārt jauna gadagājuma cilvēki. 3 miljoni ir paredzētais eh, budžets, eh, pār par 3 miljoniem Eiropas globalizācijas fonda ieguldījums būs 60%, 1 miljonus 700 pār tūkstoši. Un novērtējums eh, norāda, ka ir skaidra saikne starp ekonomikas krīzi un šo cilvēku atlaišanu. Tas, kas noveda pie eh, darbinieku atlaišanas, uh, un arī to ietekmi attiecībā uz vietējo reģionālo un nacionālo ekonomiku arī ir norādīti pieteikumā. Šis eh, pasākums ir atbalstāms un eh, te nav runa par pasīviem sociālās aizsardzības pasākumiem. Šeit ir runa par šo uzņēmumu slēgšanas seku pārvarēšanu. Uh, Un viss eh, ir pienācīgi atspoguļots pieteikumā. Un es gribētu vērst eh, jūsu uzmanību uz parlamenta rezolūcijas projektu un eh, pie priekšlikumu padomus un parlamenta lēmumam par globalizācijas fonda līdzekļu sniegšanu šiem diviem reģioniem Drente un Overeisel. Paldies par šo. Uh jūsu prezentāciju, viedokļu apmaiņu, kas vēlas izteikties. Jā, lūdzu. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu, kā ēnu referents no tautas partijas, atbalstīt šo līdzekļu izmaksu, jo 1,8 miljonu eiro izmantošana um, šiem 800 cilvēkiem būs ļoti vērtīga un lielākā daļa cilvēku ir uh, jaunieši, un tāpēc es atbalstu šo globalizācijas pielāgošanas fonda līdzekļu izmaksas. Paldies! Merci, monsieur. Paldies, uh, Štekneka kungs, vai vēl kāds vēlas izteikties? Nē. Tad uh, vēlos norādīt uz uh, to, ka grozījumi Ja jūs tos vēlaties iesniegt, tad eh, tos eh, var iesniegt līdz 31. Eh, janvāra 2012. balsosim budžeta komitejā 9. februārī. Tad tagad turpināsim ar jautājumiem par Eiropas investīcijas banku jautājumu. Tie līdzekļi, e, ko piešķir ES garantija attiecībā uz zaudējumiem, e, to finansēšanas darījumiem, ar kuriem atbalsta ieguldījumu projekts. E, Gardies Rubel Ester. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Sākumā es gribētu paziņot deputātiem, ka aizvakar jūs. Uh, saņēmāt darba dokumentu par uh, Eiropas Investīciju banku darbību rādītājiem. Es domāju, ka tas bija nepieciešams šo dokumentu jums uh, piedāvāt, lai jūs saprasti, kas īsti ir šis mandāts un kādi uh, komisijas priekšlikumi ir iesniegti, lai varētu noformulēt dažādus uh, jautājumus un lai uh, redzētu, kā atsevišķās frakcijas savu viedokli noformulē un balstoties uz šīm diskusijām mēs varētu apkopot mūsu viedokli. Es tagad atgriezīšos pie būtiskākajiem punktiem šajā dokumentā un uzklausīšu uh, citu frakciju viedokli. 2016. gada septembrī uh, komisija uh, izstrādāja priekšlikumu Eiropas investīciju bankas uh, mandāta maiņai, uh, un tas skar aptuveni 10% EIB uh, darba apjomu. Budžet ir skarts tādā veidā, jo a, mēs a, garantējam caur uh, EIB tos riskus attiecībā uz zaudējumiem no finansēšanas darījumiem. Tie nāk no valsts un EIB ir saņēmusi mandātu šādi rīkoties. 30 miljārdi eiro laika posmā 17-20, 27 miljārdi eiro tika mobilizēti, 3 miljārdi vēl ir fakultatīvi iespējami. Budžetam tas uh, nozīmē, ka šie līdzekļi nav viss simtprocentīgi izmaksāti, bet uh, aptuveni uh, 9 procenti. Detalizētie dokumenti ir uh, pieejami. Uh, aptuveni 200 miljonu eiro ir uh, šis darba apjoms. Uh, 2018. gadā 229, 219, 185 un tā tālāk. Līdz ar to mēs varam mandātu piešķirt, lai šī uh, mandāti tiktu īstenoti. Tie ir uh, ikgadējie maksājumi no Eiropas budžeta. Tāpat arī samazinot um, procentu likmes uh, aizdevumiem un arī uh, līdzekļu atgūšanu. Kāds tad ir komisijas priekšlikums? Nu, sākotnēji pustermiņa izvērtējums. Šis ārējo investīciju plāns, ko AIB ir sagatavojis, EIB ir sagatavojis Āfrikai. Runa iet par to, ka migrācijas iemesli Āfrikas kontinentā tiek mazināti. Jauni mērķi e, tiek mandātā iekļauti, lai varētu samazināt migrācijas iemeslus. 3 miljārdi eiro par tiem tiek šeit runāts. Tā tad no 27 uz 3 miljārdi. 30 miljārdiem pieauga apjoms, 3 miljārdi ir fakultatīva summa un uh, savukārt 3 miljārdu līdzekļu īsinājums uh, ir paredzēts, lai tie varētu uh, tikt piesaistīti no privātā sektora. Tas nozīmē, ka 114 miljonu eiro apmērā jāpaaugstina garantija apjoms un jārunā arī par laiku pēc 2020. gada. Tāpat vairāk a, priekšlikumi ir uzskaitīti šeit par a, sistēmas mājiņa, jauna indikatoru sistēma, lai varētu labāk novērtēt šos a, projektus, kas tiks izmantoti, lai a, risinātu a, krīzi. Tad ir saraksts ar valstīm, kuras um, ir um, iekļa, uh, sarakstā uh, kā tādas, kurām var sniegt palīdzību. Jūs zinat, ka ir izmaiņas attiecībā uz Irānu, tā ir iekļauta sarakstā, un dažas valsts ir svītrotas, jo sasniegušas noteikti attīstības uh, līmeni. Nākamais ir uh, elastīguma jautājums, aptuveni 10% šis elastīguma līgums, līmenis ir, un uh, to piedāvā paaugstināt līdz 20%. Par garantijas fondu runājot un uh, budžeta uh, darbību jāsaka, ka uh, pri, privāto finansējumu piesaistot ir jauni finansējuma avoti iespējami, proti aizdevumi privātajam sektoram. Garantijas segums uh, būs uh, atšķirīgs, 9% uh, garantija fondā. Uh, tiks izmantot ārējā mandāta segumam un tāpat arī vēl pāris procenti drošībai. Kā jau teicu, 9% un 1% ieņēmumu tas paliek budžetā, lai kopā apjoms sasniegtu 10%. Un šādā veidā ir tāda plašāka drosība sasniegta, taču no budžeta tiek ņemti 9%. Un vēl viens jaunums. Uh, Garantijas pārvaldījums notiks atkal komisijas paspārnē EIB nepārvaldīs šo garantiju izmantošanu. Tātad tas ir jautājums, par ko mēs runājam. Es labprāt uzklausīšu jūsu viedokļus. Vai jūs domājat, ka garantijas palielinājums no uh, garantijas ir pietiekams, tātad no 27 uz 32,5 miljārdi. Taču, ja mēs paraugamies uz izpildes eh, laika posmu, tad eh, viena daļa ir eh, agrāk ieplānota, un tas bija saistīts ar jauniešu nodarbinātības iniciatīvu jau sākotnējos gados. Bet mēs redzējām, ka sākotnēji izmantojot vairāk līdzekļu, pēc tam palika mazāka līdzekļu. Uh, Dalībvalsts ir lūgušas EIB eh, e koncentrēt uzmanību uz Ukrainu vai arī eh, Arābu pavasara eh, valstīm. Tātad šie līdzekļi tika plašāk izmantoti un vēlāk nebija pietiekami daudz laika un nebija pietiekami liels investīciju apjoms. Ir valsts, kas tiks atkal pa jaunu iekļautas Sarakstos ir jauns politiskās attiecības ar Kubu, plānots arī plašākas aktivitātes Kubā veikt un lielāku investīciju apjomu iesaistīt. Nākamais nozīmīgais uh, darbības uh, loks uh, ir šis jautājums par garantiju pārvaldību komisijas paspārnā, nevis EIB. Gribētu dzirdēt jūsu viedokli par šo jautājumu līdz ar to, ka Eiropas komisija vēlas vienā budžeta līnijā ietvert visas garantijas, lai darbība būtu efektīvāka, izmantojot tos līdzekļus, kurus mēs piešķiram. Manuprāt, kopumā tas ir tāds ļoti pozitīvs komisijas priekšlikums. Jautājums ir par to, vai mēs izmantojam šo praksi, lai vienā vietā ārējā mandāta ietvaros skatīt visu līdzekļu piekšķīrums. Un nākamais jautājums, kā mēs varētu šo papildus piešķirto vērtību, un ne tikai īpašā mandāta ietvaros, bet arī citos labāk izmantot proti Trojhand fondu un pārējos proti visus tos instrumentus, kādi ir budžetā un kādi var uh, prioritāri izmantot, lai cīnītos uh, pret migrācijas iemesliem. Tas ir sakāms par Āfriku un uh, kaimiņu valstīm. Kā būtu um, panākams tas, lai tie līdzekļi, ko mēs izmantojam, tiešām uh, būtu visliederīgāk izmantoti? Ir vēl daudz atklātu jautājumu, piemēram, darba redzamība, ko mēs varam darīt, lai labāk būtu redzams mūsu darbs, un ko mēs varam darīt, lai tie, kas saņem šos budžeta līdzekļus, arī zinātu, ka šie līdzekļi ir no Eiropas uh, Savienības uh, nākuši. Tāpat arī kā uzlabot uh, situāciju kontrols jomā, lai nodrošinātu to, ka visas mūsu uh, pilnvars tiek pilnā apmērā izmantotas. Es ceru, ka jūs atbalstīsiet manis izteiktās idejas. Paldies! Paldies Gadīza Balkonzai. Komisijas vārdā Benjamins Anželkungs un Bēgas kungs. Paldies priekšsēdētāji, mēs atbalstām parlamentu un referents paveikto darbu, tikai daži novērojumi. Pirmkārt, kas attiecas uz uh, priekšlikuma apmēru. Nav šaubu, ka Eiropas investīcija banka varētu darīt vairāk, ja tai būtu lielāks budžets, bet tā problēma, ar kur mēs saskaramies, ir sekojoša. Tas ir jāiekļauj daudz gadu finanšu ietvara ceturtajā sadaļā. Un uh, tā jau ir pārpildīta sadaļa, tur vairs nav brīvu līdzekļu. Tas priekšlikums, ko mēs eh, piedāvājam, jau ir būtisks palielinājums. Tur bija paredzēts eh, paredzēt ne tikai 3 miljārdus, kā bija pieņemts, mēs piedāvājam arī vēl 2,3 papildus, un tam ir uzreiz tieši ietekme uz daudzgadu finanšu ietvaru. Uh, jo tas nozīmē, ka mums ir nepieciešams 300 miljonu papildus budžetam un 35 miljonu no tiem tagadējā DFS. Es zinu, ka 35 miljoni uh, neskan eh, kā liels apjoms, bet eh, ceturtajā sadaļā tas ir liels apjoms, jo kabatas ir gandrīz tukšas. Gribu arī precizēt, jo dažkārt ir pārpratumi, un mums bija visaptroši diskusijas padomē par to. Uh, ka tas, ko komitrie, komisija piedāvā, eh, ir palielinājums visās geogrāfiskajās zonās, tā skaitā austrumos. Mēs nepiedāvājam samazināt finansējumu austrumiem, mēs piedāvājam būtisku palielinājumu visur. Kas ir noticis Eiropas investīcija banka? ir um, um, noslēgusi lieldaļu līmeņu līguma austrumos un uh, nevar visu laiku saglabāt vienu un to pašu tempu, tāpēc viņiem būs jāpārstruktūrē sava darbība austrumos, jo īsā laika periodā uh, jau tika iztērēts viss, kas bija paredzēts ilgākam periodam, un tā nav tāda ilgtspējīga darbība. Un tomēr, lai palīdzētu arī EIB šajā virzienā, mēs piedāvājam lielāku elastību, proti mēs palielinām elastību no 10 uz 20 procentiem. Jāpaturprātā arī tas, ka uh, ir tādas valstis, kurām sākotnēji tika uh, iezīmēts liels līdzekļu apjoms, kā piemēram Krievija, bet tur um, nekas nenotiek, un tas arī ir tāds rezervārs, ko varētu EIB pārdalīt. Uh, kas attiecas uz garantiju fonda pārvaldību, uh, Jā, protams, tas nav priekšlikumā galvenais punkts, un tomēr komisija negrib neko kritizēt, runājot par EIB sasniegumiem, bet jautājums ir ļoti vienkārši. Mēs maksājam Eiropas investīcija bankai um, par kaut ko, uh, ko mēs paši varētu izdarīt uh, bez maksas. Jautājums ir, vai ietaupīt uh, Eiropas budžeta līdzekļus. Uh, un ja mēs uh, līdzekļu pārvaldību pārnesam no EIB uz citurien, te ir runa par vērtspapīru pirkšanu un pārdošanu, ja mēs to pārnestu uz komisijas dienestiem, tad mēs ietaupītu apmēram miljonu eiro gadā. Un tā kā viens eiro garantija fondā uh, rada 11 eiro finansējumu, tad tas nozīmē, ka DFS ietvaros mēs varētu sasniegt 66 miljonus papildu aizdevumus. Tas varētu būt makrofinanciālais aizdevums, piemēram, trešajām valstīm, jo šis garantijas fonds ir tāds plašāks. Tas ir būtisks ieguldījums. Uh, Eiropas budžetā, mums ir šīs zināšanas, mums ir darbinieki, viss, kas mums ir vajadzīgs, mums ir, un uh, mēs jau šobrīd pārvaldām vairāk naudas Eiropas Savienības budžetā nekā EIB. Tā nav kritika EIB, kas ir paveikusi ļoti labu darbu, bet ja jums ir sava banka, kāpēc maksāt uh, ārējiem banķierim par šo darbu? Mēs to pašu varam uh, izdarīt lētāk. Pēdējais, ko var pateikt, mēs sastādīsim valstu sarakstu, kas ir tiesīgs saņemt atbalstu, bet šis saraksts tagad ir saīsinājies. Tur bija virkne valstu, kurām tur nevajadzēja būt, jo tur vidēji ieņēmumi ir augstāki nekā uh, mūsu dalībvalstīs Singapūra, Dienvidkoreja, Izrēla, Islanda, piemēram, un mēs piedāvājām šīs augsto ieņēmumu valstis izņemt no šī saraksta, jo nav nekāds jēgas viņiem saņemt Eiropas Savienības budžeta garantijas, tad, kad EIB sniedz aizdevumus. Bet valsts, tad, tad padome ir pievienojusi arī Taivānu šim sarakstam, ko izņemt no saraksta. Uh, un mēs piedāvājam arī uh, izņemt uh, Hongkongu un Makao, bet Taivānu mēs kaut kā bijām aizmirsuši. Tātad tas pats, tāpat loģika attiecas uz uh, Taivānu, un ir tikai viena valsts, kuru mēs piedāvājam pievienot uh, potenciālo uh, saņēmēju valstu sarakstam, un tā ir Irāna. Tās ir tātad potenciālās saņēmēju valsts. Tas nenozīmē, ka Irāna uh, Eh, vienas dienas laikā kļūtu par saņēmēju valsti, bet varētu izlemt, ka eh, Irānu varētu būt kļūt par saņēmēju valsti ar delģēto eh, komisijas aktu, un tad padomēji būtu veto tiesības, ja tā neatbalstītu šo status maiņu, tad, kad šis laiks pienāks. Ar to arī beigšu priekšsādātāju un esmu gatavs atbildēt uz deputātu jautājumiem. Paldies! Merci. C'est assez stupéfiant. Paldies, tas ir tiešām nu, absolūti pārsteidzoši, ka EIB ar a, Eiropas a, garantiju dod aizdevumus tādām valstīm kā Singapūra. Nu, jājautā, kāda tad ir šī ceļa kārta un kāds ir mērķis un strateģiskais skatījums. Aizdod vienkārši tā. Nu, es gribētu saprast. Kāda tad ir šī sarkanā līnija šādai nostājai? Paldies par šo precizējumu. Un Berndekungs pārstāv EIB, viņš varēs skaidrot, bet vēl divi kolēģi uzstāsies. Paldies priekšsādē, labrīt, kolēģi. Vispirms vēlos sacīt, ka arī es augstu vērtēju komisijas nodomu palielināt Eiropas investīcijas bankas ārējā aizdevumu mandātu. Es domāju, ar Eiropas ka šis uh, variants ir labākais, kā Eiropas Savienība var finansēt, uh, veicināt investīciju ārpus uh, savas teritorijas. Un īpaši ņemot vērā stabilitātes trūkumu austrumu par uh, reģionā saistībā ar Krievijas darbību mums ir jāstiprina Ukrainu, stiprinot tās tiesiskumu, tās uh, ekonomiku. Neapšaubām mums ir galvenokārt jāpievērš uzmanību mūsu kaimiņu valstīm, kaimiņu valstīm austrumos un dienvidos. Un tāpat mums labāk būs jāprioritizē resursi, kas ir mūsu rīcībā. Pirmais novērojums saistībā ar uh, atbilstošiem valstīm, es domāju, ir pareizi šajā sarakstā neiekļaut attīstītas valstis un tās valsts, kam nav nepieciešama finanses no Eiropas investīcija bankas, tā Singapūra, Islanda, Dienvidkoreja. Es domāju, pareizi potenciāli uh, finansējuma saņēmēja valsts sarakstā iekļauta Irānu, taču tas nenozīmē, ka Irānai automātiski būtu jāsaņem finansējums no Eiropas investīcija bankas īstermiņā. Protams, vēl ir svarīgi, ka um, atbilstoši noteikumiem krāpšanās novēršanai ir spēkā un ka līdzekļiem jānonāk to cilvēki rīcībā, kam tie ir nepieciešami, tas pats attiec maziem vidējiem uzņēmumiem, tātad noteikumiem, jeb kādu pārkāpumu novēršanai jābūt spēkā. Tātad mēs varam iekļaut Irānu šai sarakstā, taču tas nenozīmē, ka jau no pirmās dienas tā saņems finansējumu. Tagad pamatot uz jautājumu, ko Edera Gardzama uzdeva. Tātad vai komisijas paaugstinātās summas pieprasījums ir atbilstoši. Ko mēs redzam tagad? Kāda ir situācija? 46% no Eiropas investīcija bankas ārējā finansējuma mandāta jau tika izmantots līdz 2016. gada beigām, un mēs redzam, ka situācija ir daudz akūtāka austrumu partnerībā, kur jau 84% no paredzētās summas tika izmantot līdz 2016. gada beigām, un kas tam par iemeslu, aizdevumu aktivitāti un vienošanās aizdevumu aktivitāti, ko mēs īstenībā Ukrainā, par kur nebija vienošanās eh, šī ārējā finansējuma mandāta sākumā. Tātad palielināt no 4,8 miljārdiem uz 6 miljārdiem nebūs pietiekams. Jā, aizdevums turpināsies tādā pašā līmenī, kā tas ir pat labam. Austrum kaimiņvalsts līmenī, tad uh, summa būs izsīkos līdz 2018. gada beigām. Tā tad uh, vai nu 2018. gada beigās mums pietrūks uh, finansēm, lai mēs uh, sniegtu aizdevumu reģionam, kas Eiropas Sanībai svarīgs, Vai arī būs cits variants, bet katrā ziņā situācija nav labvēlīga. Es domāju, pirmā lieta, kas mums ir jāveic, ir jāplanē elastības klauzula, kā jau sacīja komisija, no 10% līdz 20%, jo banka, lai bankai būtu iespēja fokusēties uz tiem reģioniem un projektiem, kas ir Eiropas Savienībai strateģiski svarīgi. Manā skatījumā nav šaubu par to, ka Eiropas Savienības eh, austrumu kaimiņu valstīm ir lielākas vajadzības nekā Latīņa Amerikai. Tātad tā jābūt mūsu prioritāte sarakstā augstāk nekā Latīņa Amerikai vai Dienvidāzijai. Tātad jāizmanto līdzekļi tiem reģioniem, kas mums ir būtiski svarīgi, lai nenonāk tādā situācijā, kad mūsu apņemšanās eh, pret šīm valstīm būtu jāpārtrauc. Atbildot uz Aders Gardzēbals jautājumu, es domāju, palielinot ILL no 4, Eh, par to summu, kas tik teikts. Tas tiešām nepieciešams, lai Eiropas Investīcija Banka varētu izsūtīt, izpildīt savu eh, misiju. Palēnējums uz 30 miljardiem tieši būtu nepieciešams. Jāskatās, cik daudz resursu ir mūsu rīcībā, bet manā skatījumā palielinājums līdz 35-36 miljardiem ir minimālais palielinājums, kas ļaut Eiropas Investīcija bankai turpināt savu darbību. Vien ir viens jautājums mm, par austrumu kaimiņu valstīm īpaši Ukrainu. Kā banka redz eh, savu atbalstu sniegšanas turpināšanu Ukrainai, ņemot vērā to, ka austrumu kaimiņu valstīs pastāv bažas, ka šī lielā summa netiks sniegta. Kā Eiropas Savienība var turpināt pildīt savu solījumu pret Ukrainu? Un ja lielāka summa nonāk Ukrainas rīcībā, kā tas ietekmēs citas valstis austrumu reģionā? Te ir runa par Moldovu, Gruziju, kamēr ir asociācijas nolīguma parakstīta ar Eiropas Savienības valstīm. Tātad šīs summas tur ir mazāks, bet tomēr arī tās valsts reiķinās mūsu atbalsts. Paldies! Paldies! Pirms lūkšu Eiropas komisiju atbildēt un investīciju banku vārds Baukslungam. Paldies, priekšstādātā kungs. Es varētu tikai turpināt uh, to, ko uh, tikko minēju. Nu, es pat īsti nezinu, kad tas bija kā budžeta referents pirmos ārējos EIB mandātus par ārējām garantijām ar šo jautājumu strādāju un ved sarunas. Un mans iespējas ir tāds, ka pagājušo gadu laikā Eiropas investīcija banka ir atbildīgi rīkojusies, jo garantijas ir ļoti reti, ja vispār izmantots. Nu, tas ir tas pozitīvais, kas būtu jāpieņem uzreiz. Taču jautājums, kādu Garjasa kundze uzdeva, ir pamatots. Un es domāju, ka viena lieta ir jādara, lai šis jaunais instruments un šī instrumenta papildinājums ārējam mandātam netikt skatīts atsevišķi. Ir pareizi, kā attiecībā uz valstu sarakstu ja mēs runājam par situāciju ap mums austrumos, tuvējos austrumos un dienvidos ap Eiropas Savienību, ir ārkārtīgi sarežģīta situācija. Un um, dažkārt arī uh, nefunkcionējošas valsts ar visām tām sakām, kādas no tā izroiet Eiropas Savienībai. Un no tā arī automātiski izriet jautājums, uh, ko mēs pagātnē esam darījuši vai neesam darījuši, lai šo kaimiņu valstu stabilizāciju dažādos reģionos vispār nodrošinātu. Un, nu, tas, cīm redzot, nav tik labi darbojies. Taču ir iespējams jaunu instrumentu papildināt un teikt, jā, tas ir risinājums un vienlaikus skatoties uz to, kā tas ir un skatoties uz dažādām kaimiņu attiecību programmām, raudzīties, kāda ir situācija Un tādēļ arī mans priekšlikums ir tāds, ka skatīties ne tikai uz budžeta tehnikas jautājumu, mēs esam arī politiķi. Tas nozīmē, ka mēs varam diskutēt ar kolēģiem komitejās, lai redzētu uh, efektu un to, uh, cik koherenti ir šie uh, priekšlikumi, kur ir deficīti un kas būtu jādara. Nu, runājot par garantiju apmēru un to, cik tālu esam gatavi iet. Līdz ar to es esmu par šādu uh, pieeju, lai mēs varētu teikt, ka mēs uh, sasniedzam labākus rezultātus nekā pagātnē. Un otra lieta, ko gribu teikt. Nu, negluži uh, piekrītu Zigfrīdam. Es strādāju delegācijā attiecībām ar Čīlu un Eirolatu un Centrāla Amerikas monitoringa grupā. Jā, ir tā, ka dažām valstīm nav, ļoti, eh, nav jābūt šajā sarakstā. Bet ja mēs paraugamies uz strateģisko, politisko un ekonomisku strateģisko politi eh, politiku, pēc uh, tam, kad uh, Trumps prezidents uh, TTIP ir, atteit, uh, ir svītrojis uh, no ASV puses, šis līgums jau tika sastādīts, un šīm valstīm Centrāla un uh, Vidus Amerikā ir pozitīvi piemēri, tie jāveicina, bet arī ir dramatiski piemēri attīstībai. Un šeit ir jārīkojās. Līdz ar to dienvidi, dienvidi austrumi, austrumi globālā atbildībā, vērtējot mūsu darbību. Tie ir jāatbalsta, ja gribam atbildīgi rīkoties. Un priekšsēdētāji, kungs, mans lūgums būtu arī tāds, lai, lai ko līdz eh, grozījuma iesniegšanai mēs varētu izmantot, lai vēlreiz eh, diskutētu ar ekspertiem un kolēģiem eh, profesionālajās komitejās, kā vispār šai sakrībā mm, varētu rast plašāku elastīgumu. Jā, tam es piekrītu, taču plašāks elastīgums nedrīkst novest pie tā, ka mēs nerīkojamies tādā izpratnē, kā vakar runājām pietiekams. Uh, uh, tiesības uh, parlamentam šajā kontekstā. Arī šeit kopīgi jāraugās uz šo situāciju un komisijai jādod mums skaidri signāli, lai mēs varētu virzīties uz priekšu. Un lai uh, darbība būtu atšķirīga nekā uh, iepriekšējā mēneša laikā. Paldies! Paldies, vai vēl kāds vēlas izteikties? Man liekas, ka strādājot pie šī darba dokumenta, mums ir diskusijas bijušas, kas ir ārkārtīgi nozīmīgas. Jo tie lēmumi, kas ir jāpieņem, ir Eiropas Savienības stratēģiskā redzējuma lēmumi. Un es gribētu zināt, kāda ir šī ceļkarte komisija un a, arī EIB šajā jautājumā. Mēs esam ģeopolitisko uh, jautājumu kontekstā, un ja es, piemēram, redzu Ķīnas reģioniem uh, aizdevumi, no nu, Ķīna mums aizdod naudu. Nu, kāda tad ir loģika? Ja mēs palīdzam Eiropas uzņēmumiem, bet tas arī attaisno to, ka mums būtu tāda padziļināta diskusija, kāda ir Eiropas vieta uh, globalizācijā. Un kādi ir uh, instrumenti un kā izmanto uh, eh, EIB garantijas uh, no ES e budžeta ne tikai uh, mūsu uh, referents un Bēgas kungu un pārējo uh, iesaista, bet nu, tas ir tāds pamat uh, jautājums un plenārsēdē vajadzētu par to diskutēt. Nu, labi. Nākamā runātāja Ajālas kundze. Uh, Man šķiet, ka mums ir jānodrošina, ka ilgtermiņa stratēģija, kuras mērķis ir stiprināt uh, ilgtermiņa attīstību, tiek izmantot uh, valsts infrastruktūrā, izglītībā un lai tiek panākt šie mērķi. Un, protams, mums ir jāstiprina arī caurskatāmība un atbildība. Es vakar mm, nofotografēju tos instrumentus, kas mums tika piedāvāti, un tad es uzdevu sev jautājumu, vai tas tiešām visu to procesu atvieglo. Man tas izskatās vienkārši pēc uh, hausa. Jautājums, kā uh, mēs to varam cilvēkiem uz vietas paskaidrot, man pašai tas raisīja apjukumu. Uh, ja mēs vēlamies veicināt pārskatāmību. Kā mēs to varam panākt, ja mūsu dokumenti ir tik sarežģīti, tik uh, samudžināti un ka tajos izmantotā valoda vienkāršam pilsonim nav saprotama? Es domāju, ka ir jāatbalsta mazie vidēji uzņēmumam, bet mums arī jāskatās uz kooperatīviem sociālajiem uzņēmumiem, jo ir jāstiprina kopienas un uh, to lomu ir izšķiroši, lai tās uh, nodrošinātu izaugsmi, stabilitāti un ilgspējību. Un uh, te ir jābūt pieeja no lejas uz augšu, lai panāktu šo kohēziju. Mēs arī augstu vērtējam, uh, saprotam to, uh, ka trūkst uh, Eiropas investīciju banku, uh, bankas prasmes nodrošināt, ka šīs sistēmas maziem uzņēmumiem darbojas. Uh, bet mums ir jāpanāk arī eh, starpnieku institūcija uzticamība, bet man izskatās, ka tur vienkārši ir birokrātijas, eh, birokrātijas slāņiem, visādi starpnieki, un mums ir eh, jāievieš mazāk birokrātiska, tiešāka pieeja šiem maziem vidiem uzņēmumiem, kas ir uz vietas, lai viņi būtu reālie saņēmēji drīzāk Tātad es aicinātu izveidot savu veidu instrumentu, kas visu to procesu padarītu mazāk birokrātisku, lai veicinātu uzņēmējdarbību, sociālo uzņēmējdarbību, kooperatīvus mazos vidējos uzņēmumus. Merci. Paldies. Neviens cits nav vēlas izteikties. Varbūt mēs varētu lūgt Bernda kungam no Eiropas Investīciju bankas mums īsumā pastāstīt kā uh, vai tie ir uzņēmumi vai uh, publiskie operatā, operatori, kāds ir mehānisms un kāda ir šī ceļa kārta, kas to diktē, vai tā ir politika vai administrācijas padomi. Uh, Paldies, priekšsēdētāja kungs. Paldies, ka mums ir iespēja atbildēt visiem šiem jautājumiem. Es nekomentēšu komentāru, kas izskanēja sākumā. Es domāju, tas ir tehniskas dabas jautājums. Es domāju, ka spēlētāju veikums jāvērtē neatkarīgā Jā, mēs uh, par saviem pakām pieprasām ehm, maksu, taču mēs arī esam pārsnieguši prasītos rādītājus par 7 eh, miljoniem eiro eh, fondam. Runājot par uh, eh, sarakstu, kurā netiek iekļautas valstis, es varu sacīt, ka nevienas no tām valstīm neizmanto LM ilgstoši. Uh, Tieši tāpēc, ka mums ir piešķiršanas politika, kas nozīmē to, ka tās valsts, uz kurām ielēma attiecas, piemēram, Turcija, mēs vienmēr mēģinam izmantot uh, uh, savu, savu risku finansēšanas uh, iespēju. Ja tās ir Eiropas Unības politikas, ko mēs šajās valstīs atbalstām, piemēram, Turcijā vairums no mūsu aizdevuma uh, pagājuši gadu bija saistīts ar eh, Eiropas Investīcija Banka pašas eh, risku, nevis tik izmantots eh, ILM mehānisms. Protams, mēs neaizdodam ILM Singapūrai, Dienvidkorejai vai Islandai vai jebkurai no tām valstīm. Cits jautājums bija saistīts ar mūsu stratēģiju. Un Eiropas Investīcija Banka ir Eiropas Savienības banka, tātad mūsu stratēģija ievēro Eiropas Savienības stratēģiju kur ierosina parlaments un um, kurā mūsu <laughs> um, diskusiju locekļi um, ir parlaments un padomi. Mums tika skaidri pieprasīts palielināt um, um saistības uh, uh, Ukrainai un tika pieprasīts uh, palielināt par trījiem miljardiem. Tātad mēs nepārsniedzām noteikto summu, bet uh, tā bija atbildu uz politikas pieprasījumu, vai drīzāk eh, politiski rīkojumu, ko Eiropas Investīcija Banka saņēma. Tā skatā no parlamenta. Jo šo, šis aizdevums veicināja Eiropas Savienības politikas, jo nu, mums bija jā, jāveic palielinājums, jo pietrūka garantiju. Protams, ka te ar tad 3 miljonu miljardiem nepietika, tātad eh, mums bija jāķers klāt arī tai summai, kas paredzēta eh, Ukrainas um, atbalstam no Eiropas investīcija bankas. Mēs nevaram turpināt atbalstīt Ukrainu tādā līmenī kā līdz šim vai jebkuru citu austrumu Eiropas valsti. Uh, tās aploks ietvaros, kā tika veikts vēl pagājušajā gadā. Tātad, lai ar vienu ievērotu garantijas e, ietvaru, mm, ir taču arī ļoti grūti aizdot līdzekļus bez šīm garantijām, jo pastāv ļoti liels politiskais e, risks. Mums ir līdz ar to jāsamala, jāsamazina aizdevums šogad, tad nākošais gads būs puse, un tad jāpārtrauc uh, aizdevums uh, vēl 2018. Uh, gadā. Un tas attieksies uz citām valstīm reģionā. Runājot par stratēģiju, mēs jau sen neaizdodam Krievijai un nav arī plāna tai aizdot, un tā mēs ievērojam politikas uh, ievirs, kas mums tika norādīts. Runājot par elastību, palielināto tiesību aktos, protams, ir labi ideja, taču te man jāsaka, ka no otras puses Eiropas investīciju bankai tiek uh, ierosināts palielināt elastību, lai piesaktu trūkums. Varbūt tad parlaments un uh, eh, padomi uh, eh, labāk varētu sniegt padomu, kuru viņa skatījumos būtu jāatbalsta Eiropas saimnības politikas. Un par Ķīnu, jā, mēs tiešām Ķīnai aizdodam, taču tikai klimata rīcības kontekstā. Uh, Tā ir prioritāte Eiropas Savienībai. Un ievērojot uh, norādījumus, ko saņemam, mēs mēģinam šo politiku atbalstīt uh, globāli, un Ķīna uh, ir valsts, kurā 40% no visām oglēm tiek uh, izmantotas. Uh, Tātad, eh, ņemot vērā klimata izmaiņas, Ķīna ir tā valsts, priekšstādātājs pārtrauc runātāju. Ar jūs atļauju, kad mēs sakām, ka mēs aizdodam Ķīnija, Ķīnai klimata pārmaiņu kontekstā, mēs aizdodam Ķīnai kā valstī, kā valsts institūcijai vai kā uzņēmumiem, kas piedalās eh, tādās rīcībās, eh, darbībās Ķīnā un tie ir Eiropas uzņēmumi. Kam mēs aizdodam līdzekļus? a... Šajā gadījumā atbildu komisijas priekšstādātājs privātajam sektoram, privātajiem uzņēmēm. Vairums aizdevumā Eiropas investīciju banka, bankas ir privātajam sektoram. Priekšstādātājs. Šie privātie uzņēmumi ir Ķīnas uzņēmumi vai Eiropas uzņēmumi? Atbilde Šie projekti galvenokārt ir finansēti starptautisku konkursu ietvaros, starptautisku uzņēmumi ir uh, vislabāk uh, atbilstoši uh, mūsu projektu prasībām. Mēs ievērojam starptautiskā uh, konkursa vadlīnijas. Katram projektam, ko atbalsta Eiropas Investīcija bankas aizdevums, ir konkurss, un tātad tiek atlasīti vislabākie uzņēmumi, kas sniedz pakalpojumus, piemēram, ģeneratori tiek ražoti. Un tad uh, šie uzņēmumi saņem aizdevumus galvenokārt ir Eiropas uh, uzņēmumu, taču tas ir starptautisks konkurss priekšstādātājs. Es labi saprotu. Mēs um, e, sniedzam līdzekļus tāpēc, ka tie ir uzņēmumi, kas ir no Eiropas. Mēs atbalstu šādu nesniegtu uzņēmumu, kas nav no Eiropas. Ne? Tā ir lieta, ko es gribētu precizēt, noskaidrot. Atbildu. Jā, mēs aizdodam arī ne Eiropas uzdevumiem. Tieši tāpēc, ka Eiropas politika ir atbalstīta uh, aktīvo um, atklāto tirsniecību un šādu veidu projektus. Bet, uh, lai sniegtu atbalstu, mums ir nepieciešams startautisks tenders mēs neatbalstītu vietējo, pras, vietējo prasību projekts. Piemēram, ja Indijas valdība vēlas izveidot eh, vējģenerators, eh, vējģeneratoru parku, un ja to atbalsta tikai Indijas uzņēmumu, ja tajā piedalās tikai eh, um, Indijas uzņēmumi, tad mēs neatbalstīsim šādu projektu, jo mēs arī uzskatām, ka Eiropas uzņēmumi vislabāk sniedz šādas pakalpojumus. No otras puses tas nozīmē to, ka uh, principā, ja būtu kāda, kāds Meksikas uzņēmums, kas eh, labāk ražotu eh, šīs iekārtas, tad tas arī varētu uzvarēt šajā konkursā. Bet katrā ziņā Eiropas Savienības politika paredz eh, atklātu pieeju šiem tirgiem. Un ja jūs paraugāties uz šīs politikas rezultātiem, tad vairumā gadījumu labumu guvēji ir Eiropas uzņēmumi. Vai līdz ar to esmu atbildējis jūs jautājumu? priekšsēdētājs. Jā, es iedomājos, ka Eiropas investīcija bankai ir nepieciešams finansējums, lai nodrošinātu uh, tos aizdevumus, uh, ko tā ir apņēmusies sniegt, tad uh, varbūt Ķīnas uzņēmumi, kas piedalās konkursā, Un tad Eiropas Investīcija banka atbalsta šādus projektus, kas samazina klimata pārmaiņas. Priekšstādātājs. Jā, eh, Eiropas investīcija banka nekad simtprocentīgi neatbalsta nevienu projektu. Jā, tā tad būs līdzfinansējums no valsts. Tas nozīmē, ka tiek piesaistīti arī, piesaistīts arī citas investīcijas. Mēs vienmēr mēģinām sniegt tādu balstu, kas uh, eh, nepieciešams tādā apjomā, lai projekts tiktu īstenots. Taču Varbūt, ka mūsu finansējuma īpatsvars ir neliels, piemēram, tikai 20%, mēs esam tīri priecīgi, 80% atbalsts kāds cits, uh, un ja tas uh, atbalsta mūsu mērķus, kā piemēram klimata uh, izmaiņu novēršana, tad vēl jau labāk. Un tie var būt Japāns, Ķīnas vai cita Eiropas investīcija investori, kas sēstos pārējos 80%. Es domāju, ka esmu atbildējis no uz vairumiem no jautājumiem. Vēlos tikai atgriezties pie jautājumu, kas skanēja tā, vai pašreizējās garantijas ļauj turpināt sniegt aizdevumu tādā līmenī, kā bija līdz šim? Nē. Tieši tāpēc, ka esam izmantojuši jau garantiju griestus līdz šim, un eh, par 60% tiks samazināts aizdevums austrumu kaimiņu valstīm. Bet fakts ir tāds, ka aizdevumu mēs nevaram tūlīt pat pārtraukt, jo tas ir ilgtermiņa process. Ir vēl šie projekti jāizvērtē. Un ja tiesība akti ar vien paliek spēkā, tad uh, mums ir šis process jāpalielina, un pēc 2018. gada mēs aizdevumu neturpināsim. Pēdējais jautājums bija par instrumentu galaktiku. Mēs labi saprotam, ka ir daudz dažādu Eiropas Savienības instrumentu, kur mērķis ir izpildīt politikas uh, virzības ārpus Eiropas Savienības. Eiropas investīcija banka var eh, mēģināt nodrošināt mm, savstarpēju papildināmību un ka šie instrumenti tiek izmantot pēc iespējas labākā veidā. Mēs iznam arī citus instrumentus, pašriska instrumentus, kā jau teicu, um, Āfrikā dienvidos no Sahāras, Karību jūras valstīs un Klusa okeāna valstīs. Un tur arī paša resursi ar dalībvalsts garantijām. Tas mums ļauj ne tikai stāties pretī tādiem izaicinājumiem, kā Eiropās, eh, kā ekonomiskās um, izturības institīva, bet eh, tā arī varam novērst migrācijas cēloņus, kas ir īpaši svarīgi šajā reģionā. Runājot par um, ehm, mazavidiem uzņēmumiem uz vietas, par šiem jautājumiem, es pilnīgi piekrītu tam, ka ir ļoti svarīgi atbalstīt MVU un uzņēmē darbību, un e, mēs to darām divējādi. Pirmkārt, jā, jāsniedz atbalsts finanšu sektora attīstībai, jo beig beigās šajās valstīs ir nepieciešams finanšu sektors, kas var atbalstīt šādu veidu uzņēmējdarbību. Otrakārt, mums arī daudz tiešo programmu kā mikrofinansēšana. Mums ir uh, 500 miljonu uh, aploksnes šim mērķim uh, Āfrikā uh, dienvidos no Sahāras, uh, Eiropas komisijas un uh, dalībās finansējums arī ir uh, tuvais austrumos, uh, dienvidu kaimiņu valstīs, rietumu Balkānos. Un, Āfrikā, dienvidos no Sahāras. Es pilnīgi piekrītu priekšstādātājiem ka ir nepieciešamas debat, padziļinātas debates, kā konsolidēt un panākt, lai um, Eiropas attīstības politikas instrumenti būtu saskaņotāki, un mēs uh, to darīsim Eiropas investīcija bankas cik viedokļu, cik tas iespējams. Paldies. Si, monsieur, merci pour, euh, uh, paldies, paldies par visu šo precizēšanu. Jā, es domāju, ka ir jāorganizē tādas specifiskas uh, diskusijas par finansējumu, ko Eiropas Savienība sniedz, un precizēt, kāda ir, kāds ir strateģiskais redzējums un kā mēs izmantojam mūsu līdzekļus šai virzienā. Vai Anžela kungs vēlas kaut ko uh, pievienot komisijas vārdā? Jā, paldies komisijas vārdā pāris komentāri. Par to, kas attiecas uz līdzekļu pārvaldību. Uh, Jo iepriekšējiem runātājiem ir pirmīga taisnība, ka IB ir sasniegusi pārmērīgi labus rezultātus, lai uh, radītu peļņu, bet arī komisija dara to pašu, līdz ar to uh, maksāt EIB ir papildus izmaksas par šiem pakalpojumiem. Tagad šis te vēl svarīgākais jautājums par uh, kopīgo aploksni. Uh, Šeit svarīgākais ir tas, ka ir jānosaka prioritātes. Tas ir nepieciešams. Ne jau visas pasaules daļas būs absolūtā prioritāte. Austrumu kaimiņu valstis, mūsu dienvidu kaimiņu valstis, tas uh, ir skaidrs, ka tās ir prioritātes, bēgļi, uh, kas um, ierodas pie mūsu robežām, nenāk no Ķīnas uh, un arī no Brazīlijas, nē. Tas ir skaidrs. Tātad, kas mums ir vajadzīgs? Mums ir vajadzīgs, lai EIB izmantotu iespēju viedi izmantot šo te papildus elastību, ko mēs piedāvājam viņiem sniegt, kas ir diezgan būtiska. Mums arī būtu noderīgi, ja EIB ieguldītu tajās valstīs eh, ar savu risku, kur nav tik augsts risks, piemēram, Ķīnā vai Brazīlijā, ko jūs priekšādā minējāt, vai EIB ir vajadzīgs, eh, es garantīs, lai sniegtu aizdevumus Ķīnā, varbūt, ka EIB varētu vairāk darīt ar saviem līdzekļiem. Problēma, ar kur mēs saskaramies, ir tāda, ka budžetam ir savas dabīgās robežas Tas nevar darboties kā tāds bezgalīgs bankomāts, no kura EIB var vienkārši saņemt eh, bezgalīgi garantijas. Tas jau būtu lieliski, ja tas tā būtu, un EIB varētu darīt simts reiz vairāk, eh, ja mēs viņiem eh, sniegtu bezgalīgu garantiju. Protams, ka viņi varētu darīt vairī, vairāk, bet problēma ir tāda, ka pieejamie resursi eh, daudzgadu finanšu schēmas ceturtajā sadaļā ir ierobežoti. Tad, tad es varētu dziedāt, ja es būtu bagātnieks, bet es neesmu bagātnieks. Eh, tagad ir jāsaka, ka eh, kabatas ir pilnīgi tukšas, tukšas, tukšas kabatas, un tas arī ir fakts, tas, ko mēs darām. Uh, Mēs jau sniedzam um, būtisku pagarinājumu salīdzinot ar to, kas bija paredzēts, jo, kad likumdevējs pieņēma lēmumu, tad bija paredzēta 3 miljārdi papildus. Tagad mēs piedāvājam 5,6 papildus miljārdus. Un es arī runāju ar saviem budžeta direktorātu kolēģiem, bet es vienkārši nesaprotu, kā mēs ceturtajā sadaļā varam iekļaut šo te būtisko palielinājumu, ko prasa EIB. Es e, neapšaubu, ka Eiropas investīcija bankai būs grūti pārskatīt prioritātes, tas ir sarežģīts e, un ļoti delikāts pasākums, bet šeit nav nekādas burvju noiņas. Tā pašā laikā ir jāpatur prātā, ka investīcija bankai būs arī iespēja izmantot eh, jaunos instrumentus, kurus mēs veidojam, par kuriem arī uh, eh, Gardis Zabals kundze ir referente. Un, uh, Te nav vienkārši runa par tādu ekskluzīvu uh, naudas podu. Uh, Tātad eh, Eiropas Investīcija Banka varēs izmantot arī citus instrumentus, lai mazinātu spiedienu. Paldies! Šīs um, diskusijas uh, uh papildina uh, vakardienas pēcpusdienas um, diskusijas par šo galaksiju instrumentu ziņā. Uh, Un um, Eiropieši dažkārt saka, ko viņi vēlas Eiropas Savienībā darīt, un es um, nešaubos, ka radīs arī līdzekļus un līdzekļi atbildīs. Tagad Gardieza Valkundze noslēgumam darba dokuments, uh, un uh, visdrīzāk runāsim par uh, ziņojumu pēc pāris nedēļām. Paldies, priekšsēdētāji kungs, uh, paldies uh, par šīm diskusijām, paldies visiem, jo tieši tā mēs varam uh, runāt par mūsu idejām un iestrādāt to komis, e, informāciju, ko saņemam no komisijas un Eiropas investīcija bankas. Nu, līdz ar to e, izstrādāšu e, projektu. Par termiņu īsti nav vēl skaidrības, jo februārs ir samērā īsts mēnesis, viens rasbūrs nedēļa, viena tirkīs nedēļa. Un mums arī no budžeta komitejas sēdes starp 9. februāru un 16. mārtu. Uh, Un mēs raugamies, vai mēs nevarētu vēl kādu sēdi ieplānot, un tad es varētu iepazīstināt jūs ar manu ziņojumu, un mēs varētu arī noteikt termiņu grozījumu iesniegšanai. Kad zināsim šo kaut ko vairāk, tad informāciju jums sniegsim, jo vienošanās par. Uh, EIB ārējo mandātu. Būtu labi, ja par to varētu runāt vēl pirms vasaras pauzes. Merci, madame. Paldies, Garsies Balkundzei. Es domāju, ka mūsu diskusija uh, ietver sevi arī diskusijas par ārējo uh, fondu garantiju un ka mēs varētu skatīt nākamo ziņojumu par kohēzijas fondiem un finanšu instrumentiem un uh, subsīdijām. Jā, jums atkal vārds. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Jā, nu, man šodien diezgan liels darba apjoms. Pavisam īsi tas ir atzinums par uh, reģigi komitejas ziņojumu, runiet par finanšu instrumentiem. Uh, un šo instrumentu saistību ar kohēzijas politiku. Mēs esam mēģinājuši šo atzina, atzinumu koncentrēt uz uh, budžeta tehniskiem jautājumiem. Un sākumā gribēju pilnīgi skaidri uh, pateikt, kāds uh, mērķis ir finanšu līdzekļu izlietojumam. Ir vēl daudz bāžu un tiek mēģināts uh, uh, izmantot līdzekļus visās situācijās, taču nozīmīgi ir, lai finanšu līdzekļu izmantojums notiktu tur, kur tirgus nav veiksmīgi darbojies, vai tur, kur investīcija noteikumi nav bijuši optimāli. Un es domāju, ka nozīmīgi ir uzsvērt to, ka šie instrumenti tiek garantēta ar Eiropas fondiem, tā ir, tie ir valstu līdzekļi. Uh, Līdz ar to mēs nevaram spriest tikai par ekonomisko rentabilitāti. Šeit runa nav tikai par privātām interesēm, šeit runa iet par to, ka tie ir Eiropas Savienības līdzekļi, valstu līdzekļi tādēļ jāievēro arī sociālai aspekti jāievēro arī, kas ir galē, galēja labuma saņēmēji. Esmu sastādījis apkopojumu, kā finanšu instrumenti tiek izmantoti. Ja mēs paraugamies uz DFS un salīdzinām to ar situāciju tagad, tad redzam, ka līdzekļi ir divkāršoti. Un vēl es gribētu runāt par uh, kavēšanos šo fondu izmantošanā. Tas nav nekas slikts, ja notiek investīcijas, taču dažkārt redzam, ka maksājumi kavējas. Tad uh, ir vairāk tāda koncentrācija neizmaksā maksāto rēķinu ziņā. Es gribētu, lai parlamentam būtu plašāk demokrātiska kontrola, lai mums būtu vairāk informācijas, un tādēļ es domāju, ka budžeta kārtības izmaiņas un tāpat omnibus tā sauktais princips ļauj labāku informāciju un skaidrāku informāciju iegūt, lai varētu labāk izmantot šos instrumentus. Tāpat arī šo instrumentu kopsaistību, par to mēs runājām vakar, tāpat arī Junker fonds un kohēzijas fonda līdzekļu apvienojums, tas ir ļoti nozīmīgi. Paldies! Nākamais runātājs. Liels paldies, priekšsādātāji! Vispirms es gribētu pateikties Gardieza Balkundzei par viņas labo darbu, labo sadarbību, pie šī jautājuma. Man šķiet, ka mums ir izdevies rakst tādu kopīgu nostāju par šiem svarīgiem jautājumiem, un arī tajos nelielajos konfliktu punktos mēs noteikti atradīsim kompromisus. Es jau Rēkī komitejā prezentēju šo dokumentu, tāpēc tagad daudz par to nerunāšu, tikai daži vārdi. Man ir prieks, ka Gardija Zabala pieminēja laika grafiku, kāds ir paredzēts šim ziņojumam Tas ir viens no pirmajiem ziņojumiem, kas sāks diskusijas par jauno DFS pēc, pēc 20. gada. Šobrīd arī omnibus, un mums ir pirmie rezultāti vienkāršošanas augstā līmeņa darba grupai. Tātad es pat nevarētu būt izvēlējis labāku brīdi šim ziņojumam, tāpēc es domāju, ka budžeta uh, komitejas eh, biedru aktīva iesaiste ir izšķirīgi svarīga, jo mums, kā ekspertiem šajā jautājumā, ir iespēja dot savu ieguldījumu un panākt labāku rezultātu. Regija komitejā ir eh, viens kolēģis, kurš saka, ka labāka sagatavošanās nodrošina labākus rezultātus, un to mēs arī varam darīt. Un ja mēs paraugāmies uz finanšu instrumentiem un uh, tā kā grantiem kā viens lidmašīnas diviem dzinējiem, tad tas ir skaidrs, ka mums ir vajadzīgi abi, jo citādāk šī lidmašīna nelidos. Un šis tiešām ir ļoti būtisks jautājums. Paldies! Čī. Paldies! Neviens cits negrib izteikties. Gardies Abalkundze noslēgumā. Tad eh, norādu, ka 31. termiņš 12. ir grozījuma iesniegšanas termiņš un 6. Eh, martā būs balsojums budžeta komitejā un balsojums uh, eh, atzinamam reģionu komitejā. Balsojums būs 20. martā. Tagad vārds mūsu kolēģim Gonzales Pons kungam. Uh, un viņš runās par uh, zvejas flošu pārvaldību uh, eh, kopēc attālākajos reģionos. Paldies, Paldies priekšsēdētāja kungs. Ar šo atzinumu vēl uh, reiz uzsvēršu to, cik tas ir nozīmīgs. Un uh, nozīmīgs ir tas, ka komisija apzin uh, un ievēro īpašo stāvokli, kādā ir zvejas flotes attālos līdzekļos vajadzētu pārbaudīt, vai a, tiešām šiem īpaši attālinātiem reģioniem un zvejas flotēm nevarētu piešķirt a, papildu līdzekļus a, zvejas flotes atjaunošanai šī aizslata ir ļoti novecojusi, tas apdraud darba drošību un apdraud zvejniekus strādājušos uz šiem kuģiem. 2002. gadā reformas rezultātā daudz kuģu tiku uh, uh, izņemt no aprites. Uh, Toreiz bija plaša pārzveja jūras resursos, bet es gribētu vēlreiz uzsvert, ka šie ir īpaši attālināti reģioni un tur ir pārsvarā flote un zveja, kas neietekmē negatīvi vidi. Uh, Tādēļ juridiskā bāze ir 349. LST pantā, jo tur ir paredzēta iespējas īpašas pasākums sniegt, ja sociālai un ekonomiskie apstākļi nav labvēlīgi, un um, papildus tam vēl šie īpaši attālinātā geogrāfiskā situācija noved pie zinām negatīva uh, iespaida. Tādēļ aicinu komisiju un dalību valstis aktīvi rīkoties, lai vienkāršātu pieeju Eiropas līdzekļiem, lai rūpētos par to, ka šajos reģionos ir izaugsme, lai šie reģioni ekonomiski attīstītos. Šie reģioni ir tik ļoti tālu no mums. Grozījuma iesniegšanas a, termiņš ir pirmdien 30. janvārs līdz 2012. Es labprāt pārbildēšu uz jūsu jautājumiem, ja tādi būs. Paldies! Paldies, Garcēs Zabalkundze. Jā, nu šis ziņojums par to runātu Tomā kundze, kas šodien nevar uzstāties. Principā mēs, protams, atbalstam palīdzību flotas modernizēšanai. Tā ir amatniecība, tā ir praktiski amatnieciska zvejsaimniecība, ilgtermiņa zvejniecība. Uh, Un uh, budžeta komitejums, protams, jāraugās uh, vienmēr, kāda, kāds ir finanšu uh, ietekmes uh, jautājums. Mums jāraugās uh, arī uh, uz uh, to, lai tiktu uh, radīts uh, tāds uh, režīms, kas uh, palīdz uh, tiem zivsaimniekiem, kas strādā. Uh, attālinātajos reģionos, mēs iesniegsim mūsu grozījumus un atbalstam būtībā šo ziņojumu. Paldies! Citu runātāju nav, tātad uh, grozījums jāiesniedz līdz 30. janvāra 12. balsojums 6. martā budžeta komitejā un uh, balsojums jūsamniecības uh, komitejā 20. martā. Gribētu ieteikt. Nē, nu, nu būtībā neko. Mēs tiksimies budžeta komitejas sēdē nākamreiz 9. februārī Briselē. Jūs esat saņēmuši informāciju internetu izmantojot, neviens cits nevēlas izteikties, nav nekādu citu jautājumu, nē, neko šādu neredzu. Tā tad. Uh, pārtraucam sēdi un 10.30 sāksim koordinātoru sēdi. Paldies, paldies, ka bijāt šeit klāt.